Pirmais balsojums, tas ir Rīzes kundze ziņojums zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētā pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūgiem paredzēta diētiskā pārtika. Tālāk pasākumi, kas veikts saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalsts kontrolas mehānismiem, kur attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Esmu šī ziņojuma autors, varam to atkārtot vēlreiz. Tālāk cilvēkiem paredzēta zāļu kliniskie izmēģinājumi un direktīvas 2001 šķērs svītra 20 EK atcelšana. Tālāk inovācijas ilgtspējīgai izaugsmē Eiropas bioekonomika. Un vēl viens ziņojums kopienas sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai. Materiāls. Die Stellungnahme von der Kollegin Romana Jordan. So, ich sehe, es sind alle Kollegen da. Dann können wir. Visi kolēģi ir ieradušies. Varam ķerties pie balsošanas. Rīsas ziņojums. Wir haben eine Omblock-Abstimmung. Balsojums par 1, 3, 4, 5 un 2 grozījumu par visiem šiem grozījumiem kopā. Lūdzu, kas ir par? Ceļam roku. Kas par? Pret? Atturas? noraidīti. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par visu grozīto uh, ziņojumu kopumā un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 32 jā, keine. 32 kolēģi pār, neviens nebija pret, neviens neaturējās. Rīzes kundze sveicu jūs ar panākumiem. Dan, zum nächsten, zum nächsten berichts. Nākamais ziņojums. Jā. Mein eigener Bericht, der mir freundlicherweise übertragen worden ist. Amendment 1. Mans ziņojums, pirmais grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemta. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. Tagad eh, balsojam elektroniski par visu grozīto ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Alle abgestimmt. Abstimmung ist. Beidzam balsot. 36 par, 2 eh, bija pret, neviens neaturējās. Paldies par jūsu izrādīto atzinību. Dann geht's weiter zum dicken Buch. Ķeramies pie šī biezā romāna grozījuma par Vilmotas ziņojumu. 181. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 182, 186 par, pret, atturas, noraidīti. 15. grozījums par, pret, atturas, nav īsti skaidrs, nobalsojam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. 19 ir par, 22 pret, grozījums ir noraidīts. Noraidīts. Vai kādam nedarbojas balsošanas iekārta? Nu, varbūt jūs varat pārsēsties citā vietā. 183. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 184. par? pret, atturas, nav īsti skaidrs, sākām balsot par 184. elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Ist somit abgelehnt. Hun Noraidīts 185 par pret atturas pieņemts. 26. par. 26. par. Pret. Atturas noraidīts. 187. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. 188, 189, kas par? Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs, kāds ir iznākums. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 188, 189. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 par 20 pret pieņemti. 16 par pret atturas pieņemts. 190. kas par pret, atturas noraidīts 191. par, pret, atturas noraidīts 192. kas par. Par to nav jābalso. 193. kas par un imko 28. kas par pret atturas noraidīts 100. 94. par pret atturas noraidīts. 195. par pret atturas noraidīts. 196. kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss 10. Jāpārbauda. Vai jūs vēlaties pārbaudīt, kāds ir iznākums 196. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par, 33 pret, grozījums noraidīts. Desmitais kompromiss. Kas par? Pret atturas pieņemts. 197. Kas par? Pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, labi, balsojam par 198. elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Imko 29. Imko 29 atkrīt. 199. kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tūpā. 205 müssen wir ab. 205. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 201. Kurš par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektronis par 201. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 202, 204, imko 30, identiski, balsojam par visiem kopā. Kas par? Pret? Pieņemts. 210. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 209. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 217. 2. 17. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 211. 211. par? Pret atturas noraidīts. 207. par? pret, atturas noraidīts. 212. kurš par, pret, atturas noraidīts. 18. kurš par, pret, atturas pieņemts. 213. par, pret, atturas pieņemts. 215. kurš par, pret, atturas noraidīts. 216. par, pret pret atturas noraidīts. 218. kurš par pret atturas noraidīts. 217. par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 217. vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts.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 Imko 33, kurš par? Pret? Desmit kolēģi tikai piedalījās. Imko 33, kas ir par? Pret? Atturas pieņemts. Itre 14, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 223 par? pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 223. elektroniskais balsojums. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Nē, tomēr 224, 225, kas par? Pret, atturas, pieņemti. 226. ītra 15, kas par pret atturas. Nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Ist somit angenommen. 200... Grozījums pieņemts. 227, kaut 35, kas par pret atturas pieņemti. 228. kas par pret atturas. 228. nobalsojam elektroni. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 229. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 230. un itra 17. Kas par? Pret. Atturas pieņemti. 231. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 232. Imko 36. Identisks. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 232, imko 36, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Viens eh, liekas deputāts no SND grupas balso. Jāatkārto balsošana vēlreiz jānobalso par 232 un IMCO 36. Darīsim to elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījumi ir pieņemti ar visai iespēdīgu balsu pārsvaru. 234. un IMCO 37. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret Es nezinu. Nu, tikai atkal desmit kolēģi balso. Kurš ir par 234 un MK 37? Pirmā daļa. Kas par? Pret? Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturas pieņemta. Labi, pārbaudīsim, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 20, 235 un itre 18. Par visiem kopā, kas par, pret, atturas pieņemti. 236 par, pret, atturas pieņemts. 237 par, pret,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 atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. Itra 20, attiecīgās daļas, kas par, pret, atturas, noraidīts. 22. referenta grozījums, kurš par, pret, atturas atturas pieņemts. 248, kas par pret atturas pieņemts. 247, kas par pret atturas noraidīts. 250 par pret atturas noraidīts. 251, kurš par pret atturas noraidīts. Konsolidētais trešais grozījums. Margaritai Okanē ir mutisks grozījums. Like to, uh, an, uh, Jā, es uh, gribētu par konsolidēto grozījumu trīs pirmās rindkops beigas, kur vajadzētu būt in accordance with the uh, World Medical Association Declaration in Helsinki. Tas pats papildinājums attiecas arī uz piekto kompromisu. Paldies! Enes Vilmot? Uh, Glenisa? Es kā referenta atbalstu šādu mutisko grozījumu, saka referente. Gut, dann werden wir mit der... Labi. Tad balsosim par konsolidēto grozījumu ar Margaretas piedāvāto mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts ar ļoti lielu balsu pārsvaru. 255, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 256. imko 38, kurš par pret atturas pieņemti. 257. kurš par pret atturas pieņemts. 258. kurš par pret atturas pieņemts. Noraidīts atvainojas. 18. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad pārlieksim vairākām lapusēm 266. kas par pret atturas pieņemts. 25. konsolidētais, kas par pret atturas pieņemts. 272 un IMCO 41, kas par pret atturas pieņemti 275 grozījums par pret atturas noraidīts. Itra 21, kas par pret Manos dokumentos tā ir 14. lapuse. No mūsu tik iemīļotās ītre komitejas eh, tas ir 21. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 26 par? Pret? Atturas? Pieņemts. 278. 278. Kas par?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 Abstimmung ist geschlossen. Ist somit angenommen. Dann kommen wir zu 293. 293. un ITR 24, kas par pret atturas pieņemts. 297. kas par pret atturas pieņemts. 298. par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 26. kas par pret atturas pieņēmts. 299. kas par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 299. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 300 un itra 25 par pret atturas pieņems. 301. Imko 45 par pret atturas pieņemti. Balsosim par pārējo 302. grozījumu daļu, kas par pret atturas noraidīts. 27. kas par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam, sākam balsot elektroniski par 27. un 303. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts, un mm, tas ir visai nepārprotam. 304. kas par? Pret, atturas noraidīts. 307. pirmā daļa, imko 46. pirmā daļa, kas par? Pret, atturas noraidīti. 306. par? pret, atturas, pieņemts. 307. otrā daļa, imko 46. otrā daļa par, pret, atturas, noraidīti. Divdesmit septītais konsolidētais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Imko 47, kas par pret atturas noraidīts. Konsolidētais 28. grozījums par pret atturas pieņemts. Imko 48, kas par pret atturas noraidīts. Konsolidētais grozījums numur 29 par pret atturas pieņemts. Imko 49, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski par 49 Imko. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 319 par pret, atturas, pieņemts. Imko 50 par, pret, atturas, noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Itra 26 par, pret, atturas, pieņemts. Itra 23 par, pret, No, no, sorry, es einen Fehler unterlaufen. Wir müssen. Priekšsēdētājs atvainojas, ka ir kļūdījies. Ir jābalso par ITRE 23, nevis ITRE 26. ITRE 26, kas par? 23, eh, kas par? Pret? Pieņemts. 322 atkrīt. 323, kas par? Pret? Atturas? pieņemts. Dann geht's weiter mit dem konsolidierten 30 dafür. Konsolidētais grozījums 30, kas par pret atturas pieņemts. 326, kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 31, kas par pret atturas Pieņemts. 327. grozījuma otrā daļa, kas par pret noraidīta. Imko 54, kas par pret atturas noraidīts. 329, Imko 55, kas par pret atturas pieņemti. Pārbaudīsim 329, imko 55, sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemti. 330, kas par. Pret. Atturas. Noraidīts. 331, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 332 par pret, atturas, noraidīts. 333, 334, itra 27, kas par, pret, atturas, grūzījumi pieņemti. Lība 2, kas par, pret, atturas, noraidīts. 336, kas par, pret, atturas, noraidīts. 29. kas par pret atturas pieņemts. Konsolidētais 32. grozījums, kas par pret pieņemts. 342. par pret atturas pieņemts. 343. par pret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 Nobalsojam elektroniski, sākam balsot. Bestimmt, apstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemti. 347, 348. Balsojam par abiem kopā, kas par? Pret. Atturas pieņemti. 350. par. Pret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 354. par pret atturas noraidīts. 356. par pret atturas noraidīts. 357. imko 62, kas par pret atturas pieņemti. 358. par vērt atturas pieņemts. Itra 31, kas par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. 359. kas par pret atturas pieņemts. 360. 161. kas par pret atturas pieņemts. 361. par pret atturas pieņemts. 362. imko 63. kas par pret atturas pieņemti.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 atturas pieņemts. Ceturtais konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts. Varam nedaudz pārlikt pāri. 381. 27. lapusē tas atrodas manā dokumentā vismaz, saka priekšsēdētājs. Vai viss atrada? Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Mums vēl kāda stundiņa nepieciešama jau pirmā trešdaļa, esam tikuši galā ar trešdaļu darba. 380. Eh, otrais par pret atturas pieņemts. 382. kas par pret atturas pieņemts. 34. par man pas suflēja, ka tas atkrīt. Tādēļ ir jābalso par 387. par, pret, atturas noraidīts. 388. par, pret, atturas. Īsti nav skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 388. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 389. itra 33, kas par pret atturas noraidīti. 390. grozījums par pret atturas noraidīts. 391. kas par pret atturas pieņemts. 35. un itra 34, kurš par pret Priekšsēdētājs atvainojas tikai par 35. jābalso, kas par, pret, atturas, pieņemts. Jā, esam nedaudz apsteiguši laiku. ITR 34, par to vairs nav jābalsot. 392 un ITR 35, kas par pret apturas pieņemti. 393 grozījums par pret atturas pieņemts. 394. un Imko 71, kas par pret atturas noraidīti. 395. un ITRE 36, kas par pret atturas īsti nav skaidrs, nobalsojam elektroniski. Vai vispār spēj nobalsot? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Imko 72, kas par pret atturas pieņemts. 396 atkrīt, 3, itre 37, kas par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. 404, 401, kas par, pret, atturas pieņemts. 405 grozījums, kas par, pret, atturas noraidīts. 406, kas par, pret, atturas noraidīts. 407, 408, IMCO 73, kas par pret atturas pieņemti. Dann gibt es piektais konsultētais grozījums ar mutisku grozījumu, kā līdzīgi kā pieņēmām jau trešo konsultēto grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 410. grozījums, kas par? Pret. Atturas dorēdīts. Konsolidētais 33. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 414. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 416. grozījums par pret atturas noraidīts. 418. kurš par pret atturas pieņemts. 419. par pret atturas pieņemts. 34. konsolidētais, kas par pret atturas pieņemts. 421. kas par pret atturas pieņemts noraidīt 422, kas par pret atturas noraidīt 423 par pret atturas noraidīt 424 par pret atturas noraidīts 35. konsolidētais grozījums par pret atturas pieņemts 426, kas par pret atturas atturas noraidīts. Nav īsti skaidrs, nobalsim elektroniski. Elektronische Überprüfung. Haben alle das Knöpfchen gedrückt? Abstimmung. Vai viss nospieda podziņu? Beidzam balsot. Pieņemts. 428. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 427. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 36. konsolidētais, kas par, pret, atturas, pieģēts. 430. grozījuma pirmā daļa un 429. kas par, pret, atturas, pieņemts. 431. par, pret, atturas, noraidīts. 37. konsultētājs par, pret, atturas pieņemts. 433, 434, itra 44, kas par, pret, noraidīti. 436 par, pret, atturas, noraidīts. 435 par, pret, atturas, noraidīts. 437, kas par, pret, atturas noraidīts 438 par, pret, atturas noraidīts 439 par, pret, atturas pieņemts. 37. kas par, pret, atturas pieņemts. 38. par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Stimmt, apstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Itre 46 par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 400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 449 un imko 76 par pret atturas pieņemti. 450. imko 77. Jā, pārāk daudz te līnija ir. 455. un imko 79. Par visiem četriem varam balsot kopā par pret atturas grozījumu pieņemti. 43. par pret. Atvainos balsoju pārāk ag, ātri. 452. vēl par pret. Atturas pieņēmts. 43. kas par pret. Atturas pieņēmts. 454. imko 78. kas par pret atturas pieņem. Noraidīt. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījumi ir pieņemti. Jā, atvainojos, saka priekšsēdētājs, tomēr pieņemti. Tagad seko 454. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 460. par pret atturas pieņemts, 7. kompromiss par pret atturas pieņemts, 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas pieņemts. 470 par pret atturas noraidīts. Konsolidētais 8. par pret atturas pieņemts. Libe 3 par pret atturas pieņemts. Labi, nobalsam elektroniski par Lībe 3. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 474. kas par? Pret atturas pieņemts. 475, 181, kas par pret atturas pieņemti. 474 atkrīt. 477 tikai daļa. Vēl jānobalso par 476, kas par, kas par, pret, atturas, nu, pieņemts. 478. atkrīt, tagad balsojam par 477. par daļu no šī grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. 479, 82, kas par pret atturas pieņemti. 480, 183, kas par pret atturas pieņemti. 482 ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Mit 484 dann weiter in der Abstimmung. 484, kas par pret atturas pieņemts. 485. par pret atturas noraidīts. Ir šekas abā. <laughs> Abi pārbaudīsim. 484. 485. Sākam balsot, beidzam balsot. Ist angenommen. Yeah. Rapporteur. Man šķiet nepareizais skaitlis, jo angliski šķiet citu numuru iztulkoja. Par kur grozījumu mēs balsojam? Lūdzu, noprecizējam. Priekšsēdētājs. Mēs nobalsojam par 485. To. Vai es pārāk ātri vadu balsošanu? 400. Man vēlreiz jāatkārtot. 485. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Mm. So. Ich werde jetzt bisschen langsamer machen. Runāšu nedaudz lēnāk, saka priekšsēdētājs, bet darbu turpināsim. 486. un 501. kas par? pret, atturas pieņemti. 487 par, pret, atturas pieņemts. Liba 4 par, pret, atturas, noraidīts. 491 par, pret, atturas pieņemts. 492. 492 par pret atturas. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmt. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 493, 185 ar um, mutisku grozījumu, ko iznieguši zaļo. Kas, sāk, kas ir par? Pret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 499. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par otro daļu elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Visai skaidrs rezultāts ir noraidīti. 500 un imko 84 uh, eh, atkrīt, 502 grozījums par pret atturas pieņemti. Dann stimmen wir, <laughs> wusste ich auch noch nicht, dass es geht, aber die Kom Nezināju, ka tas ir iespējams, bet balsosim par 21., 22. un 23. kompromisu grozījumu kopā, kas ir par, pret, atturas pieņemti. Wir sind bei der Halbzeit, wir brauchen noch 45 Minuten. Es wird nicht langweilig. Kāds 45 minūtes nepieciešams nenāksies garlaikoties 19. konsolidētais par? Pret? Atturas pieņemts. Labi, tālāk. 5, 17. 20 kopā. 5, 18. Kurš pār? Pret. Atturs noraidīts. Pārbaudām. 5, 18. Sākam balsot. Vai jūs nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 21 pār. Pret atturs noraidīts. 5, 22 pār, pret, atturs pieņemts. 523 un IMCO 94 pār, pret, atturs pieņemts. 524 pār, pret, atturs noraidīts. 526 pār, pret, atturs noraidīts. Pārbaudām 526 elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 525 par, pret, atturs, noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Pārējām tālāk pie nākamās nodaļas. 50. lapas puse. 53. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 544 atkrīt, 543 par, pret, atturas pieņemts. 96 par, pret, atturas pieņemts.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 man šķiet pieļāvām kļūmi, jo par ko mēs balsojām? 547 vai 546? Labi, man ir teikts, ka 5, 4, 6 mēs nebalsojām, tādēļ pārgāja pie 5, 4, 7 un IMCO 98, bet mēs varam pārbaudīt elektroniski, ja jūs vēlamies. Tātad grozījumi 547 un IMCO 98. Darīsim to vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 25 pret atturējušies nav pieņemts. 548. par pret atturs noraidīts. Lība 6. pirmā daļa par pret atturs noraidīts, otrā daļa par pret atturs noraidīts. Itre 52 par pret atturs noraidīts. 550. pār, pret, atturs noraidīts. 551 pār, pret, atturs. Nav skaidrs. Pārbaudām 551. grozījumu. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par 34 pret noraidīts. 552. par, pret, atturs, pieņemts. 553. par, pret, atturs, norādīts. 5, 5, 4, 5, 5, 5 par, pret, atturs, pieņemts. 558. par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. 557, 558 un IMCO 99 kopā par, pret, atturs, pieņemts. 559 par, pret, atturs, noraidīts, imko 100 par, pret, atturs, noraidīts, 560 par, pret, atturs, noraidīts. 561. pār, pret, atturs, pieņemts. 54. atkrīt. Piecsimt sešdesmit četri un imko simtu divi. Tātad balsojām par abiem grozījumiem kopā 564 un IMCO 102. Vai tas ir pareizi? Jā, es tikai gribu pārliecināties, ka mēs balsojam par pareizajiem grozījumiem. Erste Gedanke ist immer der beste Gedanke. 500. Ja, Tātad 564 un 102 pār pret atturs pieņemts. Liba 7 pār pret atturs pieņemts. 565 pār pret atturs noraidīts. 568 pār pret atturs pieņemts.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 pieņemts. Libe 8 par, pret, atturs, noraidīts. 574 par, pret, atturs, pieņemts. 575 un IMCO 104 par, pret, atturs, pieņemts. 576 par, pret, atturs noraidīts 577 par, pret atturs noraidīts 579 par, pret atturs pieņemts. 580 pār, pret. Tad 582 pār, pret, atturs, Noraidīts. Pārbaudīsim 582. grozījumu. Sākam balsot. Noraidīts. 583 pār, pret, atturs, pieņemts. So we vote on part of 5 and 6. Wir stimmen über 586 überein. 5, 8, 6 par, pret. Tātad 5, 8, 6 par, pret, atturs, pieņemts. 587 par, pret, atturs, pieņemts. 588 par, pret, atturs, pieņemts. 589 par, pret, atturs, pieņemts. 57 par, pret, atturs, pieņemts. 58 par, un 590 par, pret, atturs, pieņemts. IMKO 107 par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Tātad pārbaudām IMCO 107. Beidzam balsot. 38 pār, 28 pret pieņemts. 591 pār, pret, atturs, noraidīts. IMCO 108 pār, pret, atturs, pieņemts. 594 par, pret, atturs, pieņemts. 595 par, pret, ne, 5, 9, 5, tātad par, pret, atturs, pieņemts. 596 par, pret, atturs, pieņemts. 59. grozījums ar mutisko grozījumu par, pret, atturs, pieņemts. Atturs Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 59. grozījums ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. 27 par 39 pret noraidīts. 5, 9, 7 par pret atturs noraidīts. 598 par, pret, atturs, noraidīts 5, 9, 9 par, pret, tad noraidās. 599 uh, par, pret, atturs, pieņemts. 60 par, pret, atturs, pieņemts. 601. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 605. par, pret, atturas, pieņemts. 606. par, pret, atturas, pieņemts. 608. par, pret, pret, atturas, noraidīts. 607 par, pret, atturas, pieņemts. 609 pār, pret, atturs, noraidīts. 610 pār, pret, atturs, noraidīts. 611 pār, pret, atturs, noraidīts. 612 par, pret, atturs, noraidīts. 613 un imko 110 par, pret, atturs, pieņemts. 614 un itra 54 par, pret, atturs, pieņemts. 615 par, pret, atturs pieņemts. 61. pār pret atturs pieņemts. 617 pār pret kuru jūs vēlaties pārbaudīt? 61. Balsojam par 61. grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot 39 pār 27 pret pieņemts. 617 pār pret atturs norādīts. 62 pār pret atturs pieņemts. 618 pār pret atturs pieņemts. 619 pār pret atturs pieņemts. 620 pār pret atturs pieņemts pieņemts 621. un 622. par, pret, atturs, noraidīts 38. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Konsolidētais 39. par, pret, atturs, pieņemts. 635 par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 635. grozījumu elektroniski sākam balsot, beidzam balsot, 31 par 34 pret noraidīts. Seši, četri, divi par, pret, atturas, Noraidīts. Imko 113 par, pret, atturs, pieņemts 643. Pārbaudīsim IMCO 113 elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot 31 par 34 pret, noraidīts. 643 par, pret, atturs, pieņemts pieņemts. 644 un 645 par, pret, atturs, pieņemts. Itre 55 atkrīt, 646 par, pret, atturs, noraidīts Pārbaudīsim elektroniski 646. Beidzam balsot 30 par, 35 pret norēdīts. 647 par, pret, atturs, pieņemts. 6, 4, 9 un itra 56 par, pret, atturs, pieņemts. 650 par,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 pret atturas norādīts 654. pār pret atturas pieņemts 63. pār pret atturas pieņemts itre 57 pār pret atturas norādīts itre 58 pār pret atturas pieņemts konsolidētais grozījums 40 par pārbaudīsim elektroniski. 40. konsolidētais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 par 37 pret 2 atturējušies norādīts. Sešsimt sešdesmit viens 662, 663 un 666 par, pret, atturs, norādīts. 65 un itra 59 par, pret, atturs, pieņemts. 664 par, pret, atturs, norēdīts. Pārbaudam elektroniski. Balsošana bija beigusies. 29 pār 33 pret norādīts. Jā. Bija dīvaini, ka es ar savu balsu vien varēju ieslēgt balsošanas mašīnu. Tātad itra 60 par, pret, atturs, noraidīts. 665 par, o, un imko 114 par, pret, atturs, pieņēmts.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 par, pret, atturas, noraidīts. 662. par, pret, atturas, noraidīts. Imko 115. Par pret atturas pieņēmts Imko 115. 670. par, pret, atturas. Labi, baljo, balsojam par 670 elektroniski. Beidzam balsot, 28 par 32 pret norādīts. 670. 671 par pret atturas pieņemts, Liba 12 par pret atturas pieņemts pieņemts. 672 pār, pret, atturs, norādīts. Liba 13 pār, pret, atturs, norādīts. 446 pār, pret, atturs, pieņemts. 673 par, pret, atturs pieņemts. 674, 675 par, pret, atturs pieņemts. 677 par, pret, atturs noraidīts. 6, 7, 8 par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 678. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Četrdesmit viens pār divdesmit četri pret pieņemts. 679. un 680. par, pret, atturs, norādīts 681 par, pret, atturs, norādīts 682 par, pret, atturs, pieņemts Daļa no IMCO 116 par, pret, atturas, nav skaidrs pārbaudam IMCO 116. Beidzam balsot. 39 par 24 pret pieņemts. Seši, astoņi, četri par, pret, atturas, Noraidīts. 6, 8, 5 dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 6, 8, 6 par pret atturas pieņemts, 6, 8, 7 par pret atturas noraidīts, 6, 8, 8 par pret atturas pieņemts, 6, 8, 9 par pret pret atturs pieņemt 6,90 par, pret atturs noraidīts 6,91 itra 63 par, pret atturs pieņemts. Uh, 692 pār pret atturs pieņemts, 697 pār pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs nav skaidrs pārbaudām 68. grozējumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Imko 118 par, pret, atturas pieņemts, 69 par, pret, atturas pieņemts, 695 par, pret, atturas pieņemts 696 pār pret atturs pieņemts 697 pār pret atturs pieņemts 15. kompromiss pār pret atturs pieņemts. 699 pār pret atturs pieņemts. 700 pār pret atturas pieņemts. Imko 120 pār, pret, atturas pieņemts. 701 pār, pret, atturas norādīts. 702 pār, pret, atturas norādīts. Liba 14 pār, pret, atturas pieņemts. 703 pār, pret, atturas pieņemts, 704 pār, pret, atturas pieņemts, 705 pār, pret, atturas pieņemts, 706 pār, pret, atturas pieņemts, 707 pār, pret, atturas noraidīts, 708. Pārējais teksts pār, pret, atturas noraidīts, 709 pār, pret, atturas noraidīts 710 pār, pret, atturas, noraidīts 72 un 711 pār, pret, atturas, noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot 55 pār 6 pret, nu, protams, pieņemts. Septiņsimt divpadsmit pār, pret, atturs, pieņemts. Septiņsimt trīspadsmitais pār, pret, atturs, norādīts. Pārbaudām 713. Beidzam balsot. 30 par 33 pret norēdīts. 714 par pret atturas norēdīts. 715 par pret atturas norēdīts. 716 par pret atturas norēdīts. 717 pār, pret, atturas, pieņemts. 718 atkrīt, 73 pār, pret, atturas, pieņemts. 74 pār, 74. Man liekas, man vajag kafijas saka priekšsēdētājs. Tātad par pret atturs pieņemts. Pārbaudam elektroniski 74. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīs astoņi pār 24 pret pieņemts. 719 pār pret atturas noraidīts. Lībe 15, Lībe 16 kopā pār pret atturas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 725 par. Pārbaudām elektroniski. 724 un IMCO 121. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 725 par, pret, atturs, noraidīts. 726 par, pret, atturs, pieņemts. Liba 17 par, pret, atturs, pieņemts. 7, 2, 7 par, pret, atturs, pieņemts. 7, 2, 8 par, pret, atturs, noraidīts. 64. par, pret, atturs, noraidīts. 7, 2, 9 par, pret pret, atturas noraidīts, 730 par, pret, atturas noraidīts, 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Imko 123 pār, pret atturas noraidīts, 124 pār, pret atturas noraidīts, 125i pār, pret atturas noraidīts noraidīts, intra viens par, pret, atturas, pieņemts. 76 par, pret, atturas, pieņemts. 77 ko viens par, pret, atturas, pieņemts. 78 par, pret, atturas, pieņemts. Dafür. 84 par, pret, atturas, pieņemts. 85 par, pret. 84 elektroniski pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 85 par, pret, atturas, pieņemts, 86 par, pret, atturas, pieņemts, 87 par, pret, atturas, pārbaudīsim, 87 sākam, beidzam, skaidrs, noraidīts.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 atturas pieņemts. 90 par pret atturas pieņemts. 91 par pret atturas noraidīts. dreiundneunzig dafür. 93 par, pret, atturas pieņemts, 94 par, pret, atturas pieņemts, 95 par, pret, atturas pieņemts, 96 par, pret, atturas noraidīts, 98 par, pret, atturas noraidīts, 99 par, pret, atturas noraidīts pieņemts. Itri atkrīt, imko 3 par, pret, atturas, pieņemts, 101 un itra 6 par, pret, atturas, pieņemts. 102 par, pret, atturas, pieņemts, 103 par, pret, atturas, pieņemts, 104 par, pret atturas pieņemts 105 imko 4 par pret atturas pieņemts 106 par pret atturas pieņemts 16 kompromiss par pret atturas pieņemts 111 par pret atturas pieņemts 112 pār. Mm, tā par to mēs nebalsojam. Tālāk. Wir stimmen über 114 dann ab. 114 dafür. Dagegen. 114 par pret atturas pieņemts. Inko 7 par pret atturas pieņemts. Sestais. Par. Pret. Atturas pieņemts. Imko 8 feld. Imko 8 atkrīt. Itre 7 atkrīt. 115, imko 10 par, pret, atturas pieņemts. Simts sešpadsmit itrē seši par, pret, atturas pieņemts. Imko 9 par, pret, atturas pieņemts, 117 par, pret pret atturas noraidīts. Sestais apvienotais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. 13. par tā atkrīt 13 Nākamais ir IMCO 15 par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 41. vai visi nobalsoja? Tātad 41. Beidzam balsot pieņemts. 121. pār pret atturas pieņemts. 24. pār pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Imko 18 par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 132 par, pret, atturas, noraidīts. 133 par, pret, atturas, pieņemts. 134 par, pret, atturas, pieņemts. 135 par, pret, atturas, noraidīts. 136 par, pret, atturas, noraidīts. 138 par, pret, atturas, pieņemts. 138 par, pret, atturas, pieņemts. 138 par, pret atturas noraidīts, 139 pār pret atturas pieņemts, 140 pār pret atturas noraidīts, 141 pār pret atturas noraidīts, 142 pār pret atturas noraidīts, imko 20 pār pret atturas pieņemts, 143 pār pret atturas atturas noraidīts, imko 21 par, pret, atturas pieņemts, 144 par, pret, atturas noraidīts, 145 par, pret, atturas noraidīts, 146 par, pret, atturas pieņemts, 147 par, pret, atturas noraidīts, 148 pār un 149 pār pret atturas pieņēmts, 151 pār pret atturas noraidīts, 152 pār pret atturas noraidīts, 153 pār pret atturas noraidīts, 154 pār pret atturas noraidīts. 156 par pret atturas noraidīts. 157 par pret atturas noraidīts. 158 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim 158. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 159 par pret atturas noraidīts. 160. Nebalsojam, tātad 161 pār pret atturas noraidīts, 163 pār pret atturas noraidīts, 164 un 23 pār pret atturas pieņemts. 167 pār pret atturas norādīts, 14 pār pret atturas pieņemts, 168 pār pret atturas pieņemts, imko 24 pār pret atturas pieņemts, 170 pār pret atturas pieņemts, 171 pār pret atturas pieņemts pieņemts. Lībē 1 par, pret, atturas noraidīts. 173 par, pret, atturas noraidīts. 174 par, pret, atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim 174. Beidzam balsot. Pieņemts. 175 un 176 imko 25 kopā par pret atturas pieņemts. 177 par pret atturas noraidīts. Itre 13 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 177 itra 13. Beidzam balsot. Noraidīts. 178 un 9 pār pret āturas pieņemts. 180 pār pret āturas noraidīts. Galīgais eh, balsojums. elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Sešdesmit pieci pār. Tātad pieņemts otrais balsojums. Otrais galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam. vēl labāk, 64 pār. Un tagad es gribētu jautāt, vai eh, par šo mandātu referentam, vārds referentai. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem koreferentiem par ļoti labo darbu un sadarbību. Tiešām bija patīkami ar jums strādāt. Lai gan mums bija ļoti daudz grozījumu un grūti jautājumi, mēs uh, vienojāmies par svarīgākiem jautājumiem un arī par ētikas komitejām pārskatāmību. Un uh, citu mēs virzījāmies tālu uz priekšu, salīdzinot ar sākotnējie priekšlikumu. Uh, mums ir maz laika un ir šis jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Es saprotu, ka vēl ir bažas un es eh, varu tās uzklausīt. Tomēr visas iesaistītās grupas eh, pētnieki, rūpniecība, akadēmiskās aprindas eh, būtu neapmierināti, ja politiski iemeslu dēļ process tiktu aizkavēts. Tiešām tad mēs visu sabojāt, tātad lūdzu atbalstiet mandātu können wir ohne Sitzungsunterbrechung darüber. Vai varam atkal par to balsot? Redzu, ka kolēģi piekrītoši māja ar galvām. Tā tad balsojam elektroniski par mandātu piešķiršanu. Sākam balsot. 35 stimmen. Ir nepieciešamas 35 balsis. Beidzam balsot. 62 par, 2 pret. Dārgā kolēģe Glēnisa, nu, es jūs apskaužu par šādu rezultātu. Un ich möchte mich bei allen Kollegen. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas eh, bija tik atbildīgi un strādāja pie šī ziņojuma tik centīgi. Protams, vēlējos pateikties arī sekretariātam Bonatī kundzei, kas mums palīdzēja. Labi, turpinām darbu. Glenisa, sveicu tev. Turpinām darbu inovācijas ilgspējīgai izaugsmē Eiropas bioekonomika, bet Locija kungs ir referents. Empel, kas par? Pret, atturas pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, Nav īsti skaidrs, nobalsojam elektroniski par 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 21. par. Pret. Atturas pieģerts. 20. par. Pret. Atturas pieņemts. 19. par. Pret. Atturas pieņemts.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 pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot par 25. elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28 par. Pret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 pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 31. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 35. par. Pret. Atturas pieņemts. 36. par. Pārbaudām 35. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 36. par. Dagegen? Pret. Atturas pieņemts. Itra 8. Otrais teikums. Par. Pret. Atturas pieņemts. Regi 3 atkrīt. 37. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromis par. Pret. Atturas pieņemts. 43. par. Pret pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas. Nobalsosim elektroniski par 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 45. kas par. 45. par. Pret atturas pieņemts 46. par pret atturas pieņemts 47. un rēgī 10. pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemti rēgī 13 par pret atturas pieņemts. Empel 3 par pret atturas noraidīts. Empel 13 par pret pret atturas pieņemts. Empel 14 atkrīt, 48 grozījums par pret atturas noraidīts. Nobalsojam elektronis par 48, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums, kurš par pret, atturas, pieņemts, Empel 2 par, pret, atturas, noraidīts, 51 par, pret, atturas, noraidīts, 52 par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. Nobalsam elektrons par 52. sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. Empel 9 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Empel 12. pirmā daļa par pret pret atturas pieņemta. Ample 15, pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ample 18 par pret atturas pieņemts. 65 par pret atturas noraidīts, 66. par pret atturas noraidīts, 12. itre par pret atturas pieņemts, 67. par pret. Pārbaudīsim labi, balsojam elektronis par 12. Sākam balsot. Itra 12. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 67. Kas par? pret atturas noraidīts. 68. par pret atturas pieņemts. Itra 13 par to nav jābalso. 69. par pret atturas noraidīts. 70. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 71. par pret atturas pieņemts, regi 6 par pret atturas noraidīts, ītras 16 par pret atturas noraidīts, ītras 17 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pārbaudām, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Ample 8 par pret atturas. Sākam balsot elektroniski par Ample 8. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts ar ļoti maz balsu pārsvaru. 72. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 75. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts, 76. par pret atturas pieņemts, 80. par pret atturas pieņemts, regi 14 par pret atturas pieņemts, regi 7 par. Pārbaudām regi 14, sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Regi 7, kas par pret atturas pieņemts. Sākam balsot elektroniski par Regiju 7. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Nu, domāju, te nebija pārāk daudz šaubu. 81. kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. 82. par pret atturas. Nobalsojam elektroniski par 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts Ample 10, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas. Balsojam elektroniski par sesto konsolidēto. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Septītais atkrīt. Itre trīs, kas par pret atturas noraidīts. Regi 12 par pret atturas pieņemts. 93. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 94. par pret atturas noraidīts. 95. par pret atturas nav skaidrs. Nobalsam elektroniski par 95. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 96. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 97. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Empel 5 par? Pret. Atturas noraidīts. Empel 11 par? Pret. Atturas noraidīts. Empel 6 par? Pret atturas noraidīts. 98. kas par pret atturas pieņemts. Itre 5 atkrīt. 99. kas par pret atturas noraidīts. Regi 13. pirmā daļa par tomēr atkrīt. Mums tomēr jābalso priekšsēdētājs uh, strīdas ar sekretariātu pārstāvu. 99. Tik, tika noraidīts, tādēļ par regi 13 tomēr ir jābalso. Kas par? Pret? Atturis nav īsti skaidrs. Nobalsam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Varbūt, ka liberālo grupa beidzot varētu beigt savas diskusijas par tabaku. Empel 17. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Itra 9. Par. Pret. Atturas pieņemts. Simtais grozījums par. Pret. Itra 9. Kolēģi vēlas pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. Pirmais punkts, deve, par, pret, atturas noraidīts. Sestais par, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot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 pret atturas noraidīts 9,6 par pret atturas noraidīts 7 par pret atturas pieņemts 9,9 par. Labi, pārbaudam 9,7. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 9, 9 par pret, atturas noraidīts, 9-10 par, pret, atturas noraidīts, 9-11 par, pret, atturas pieņemts, 9-12 par, pret, atturas noraidīts, 9-13 par, pret, atturas pieņemts, 9-14 par, pret, atturas noraidīts 9.15 par pret atturas pieņemts 9.16 par pret atturas pieņemts 9.18 par pret atturas nav īsti skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 9.18. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nobalsots. Noraidīts. 9.19 par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, atturas, pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par. Labi, pārbaudām. Sākam balsot par trešo elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Nu, ar ļoti nelielu balsu pārsvaru. Ceturtais par. Pret atturas noraidīts. Piektais par. Pret atturas noraidīts. Sastais par. Pret atturas pieņemts. Itre B apsvērums. Vai kolēģi vēlas parodīt sesto? Labi, sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Itre B apsvērums par pret. Noraidīts. Ample B apsvērums par pret. Atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret. Atturas noraidīts. Astotais par pret. Atturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 14. par pret atturas noraidīts, 15. par pret atturas pieņemts, itre a, a, e, apsvērums par pret atturas īsti nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Itre apsvērums C, kas par pret atturas noraidīts, Empel C apsvērums par pret atturas pieņemts, Empel D apsvērums par pret atturas noraidīts, Empel A apsvērums par pret atturas noraidīts, Empel E apsvērums par pret atturas atturas noraidīts. Ample F apsvērums, kas par pret atturas noraidīts. Tagad būs elektroniskais balsojums par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 54 kolēģi balsoja par, neviens nebija pret un četri atturējās. Bartolo Locīkungs vēlos jūs sveikt ar jūsu panākumiem. Paldies! Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter. Rītdien turpināsim ar balsošanu 10.00 un komisārs kundze ir uh, ieradusies mūs apciemot, tādēļ mēs rītdien balsošanu turpināsim 10.00. Paldies! So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen wollen, ihren Platz einzunehmen. Lūdzu visus kolēģis, kas vēlas piedalīties diskusijās, ieņemt savas vietas. Es ceru, ka visi nomierināsies nedaudz. Jā, balsošana bija ļoti spraiga, jūs esat noguruši, jūs esat satraukti. Gribēju pie mums ļoti sirsnīgi sveikt klimata komisāri Tā ir mūsu komisāra Konija Herdegārda. Domāju, ka mums ir ļoti daudz par ko apspriesties, jo mēs arī pieņēmām vairākus ziņojumus, kas ir saistīti tieši ar viņas kompetenci. Mums ir bijušas arī apspriedis par vieglajām automašīnām un tāpat arī par uh, komercnolūkos izmantojamām automašīnām. Uh, Jāsaka, ka mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi un bieži vien vides aizsardzība, klimata aizsardzība un ekonomiskās intereses tā kā piedzīvo sadursmi. Man gan nešķiet, ka te pastāv kaut kādas pretrunas, mēs varbūt varētu iegūt kaut kādas priekšrocības, ja mēs savas dabas bagātības, tādas kā naftu un gāzi, izmantotu taupīgi, eh, dedzinot mazāk fosilā kurināmā tādā veidā mēs varētu ietaupīt arī mūsu patērētāju naudiņu. Tādēļ es ar uh, lielu prieku uzklausīšu komisāri, varbūt, ka viņi mums arī kaut ko pastāstīs par 2015. gadu, kā tad varētu izskatīties starptautisku vienošanās klimata jomā. Šogad ir paredzēta arī konference Varšavā. Kolēģi, Vai jūs varētu uh, uzvesties klusi? 2015. gadā būs uh, konference arī Parīzē. Nu šķiet, ka Parīzē tas ir visai reāli. Un, protams, mums, kā Eiropas Savienībā, ir jāpiedāvā sava konkrētā stratēģija, lai varētu parakstīt starptautisku vienošanos klimata jomā. Mēs esam arī. Uh, uh pieņēmuši šo likumdošanu, apstādinājot pulksteni, Pēters Līzes strādāja pie šīs likumdošanas, biju nedaudz pārsteigts avīzē, uh, lasot rakstu, ka Eh, ķīnieši it kā apgalvo, ka mēs viņu dēļ esam atcēluši vai esam vēlāk pieņēmuši savus līkumus. Nu jā, tas man šķita ļoti intriģējoši. Tādēļ ar lielu interesi klausīšos tajā, kas komisārei ir sakāms par šo uh, stop the clock eh, procedūru. Es domāju, ka šīs diskusijas noteikti nebūs garlaicīgas. Uh, Un tagad mēs varam uzklausīt komisāri, lai viņu pastāsta, kas tad notiks līdz 2014. gadam šī sasaukuma laikā. Thank you, Matija. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Matijas. Es eh, nedomāju, ka tas ir garlaicīgi, bet es domāju, ka daudz šeit man piekritīs, ka dažreiz runāt eh, par eh, pār, klimatu pārmaiņu seku likvidēšanas pasākumiem un izdevumiem apkārtējās vidas saglabāšanai šķiet kā cīņa ar vēdzirnavām, bet šodien komisijā bija gara sanāksme, gāja runa par uh, valstīm izstrādātajām rekomendācijām, kas ir saistīts ar klimatu, enerģētiku, resursu efektīvu izmantošanu un tam līdzīgi. Tas ir tikai viens piemērs tam, ka lietas tiešām virzās uz priekšu, jo no šī gada dalību valstīm ir jāsniedz reāli rezultāti. Un pagājušajā nedēļā um, dalību valsts runāja par enerģētikas jautājumiem un reāli tika pieņemts ļoti labs padoms secinājuma teksts, kurā ir norādīts, ka e, viņi atbalsta mūsu sagatavoto zaļo grāmatu un viņi aicina komisiju nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem šī gada beigās, ko varētu apspriest nākamā gada martā. Tā kā dažās lielajās, teiksim, lietās un sadaļās e, tiešām mēs progresējam. Jā, aprīlī plenārsēdē mm, daudz tika runāts par tā saucamo backloading, un es nosūtīju politiskajām grupām tabulas ar faktiem. Un es domāju, ka ir svarīgi, lai reiz, kad runājam par šiem jautājumiem, mēs redzētu lietas relatīvi salīdzinājumā. Un es domāju, ka Pēdējie skaitļi liecina par to, ka kopš brīža, kad komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, uh, Uh, piedāvājumā pārpalikums sistēmā nav samazinājies, un tas ir sasniedzis apmēram 2 miljārdus. Un ar ND koordinātoriem mēs vienojāmies turpināt strādāt uh, pie ziņojuma ar grozījumiem, kas tiktu iesniegts um, plenāra sēde izskatīšanā, un komitejā tas nonākt jūnija vidū. Katrā ziņā es gaidu arī um, grozījums no jūsu puses, un es esmu gatava apspriest arī jaunas idejas, kas varētu tikt piedāvātas, uh, gatavojot kompromisu. Es uzskatu, ka jo ātrāk un drīzāk mums būs skaidrība par šo uh, pasākumu atlikšanu, uh, jo ātrāk, uh, jo, jo labāk tas būs. Un eh, es domāju, ka šeit mēs piedāvājam struktūrāls izmaiņas un struktūrāls variantus attiecībā uz emisiju tirzniecības eh, sistēmas eh, atlikumu. Un Pagājušajā nedēļā arī um, tika pausta dalībvalstu atbalsts labi funkcionējošiem emisiju tirgiem. Es piekrītu parlamentam nepie, par nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju attiecībā uz emisijām no atjaunojumiem energoresursiem, un šī jaunā ceļa karta par um, oglekļu brīvu ekonomiku mums ir jāgatavo pēc iespējas ātrāk zilā grāmata. Uh, emisiju samazināšanai līdz 30. gadām. Un tagad ir jauna rezolūcija, kurā ir norādīts, ka mums ir jānosaka atjaunojamo energoresursu mērķi 2030. gadam. Tad mums ir jādomā, kā atjaunojami energoresursi, CO2 emisijas un efektivitāte, kā visi šie trīs aspekti savstarpēji miedarbojas. Mēs esam sākuši pie tā strādāt, un tādēļ esam arī uh, sagatavojuši zaļo grāmatu, un mums ir arī tādi sākotnē ieskati no Eiropas valstu vadītājiem pagājušā nedēļā. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu informētas debates parlamentā, dalību valstīs un ar visām iesaistītajām pusēm. Un pagājušajā nedēļā, kad valsts un valdību vadītāji tikās, viņi runāja nevis par to, vai mums vispār vajag šādu ietvaru, bet viņi runāja par to, kādam tam ir jābūt, kā nodrošināt nodrošināt miedarbību un kāds būtu šis ambicija, ambīcija līmenis. Es sagaidu vērtīgi ieguldījumi no konsultācijām no nozars pārstāvjiem. Nozars pārstāvjiem mēs organizēsim konferenci jūnijā, un es domāju, ka tā rezultātā mēs uh, varēsim rezultātus izmantot ietekmes izvērtējumu sagatavošanā uz šī gada beigām. Daži vārdi par emisiju tirzniecības schēmām aviācijā. Vispirms gribētu pateikties jums par izcilu labo sadarbību šajā jautājumā. Tas bija ļoti svarīgi, lai šie dokumenti tiktu pieņemti bez šķēršļiem pēc iespējas ātrāk, un man šķiet, ka parlaments ļoti pareizi norādīja, ka šī atskaites termiņa apstādināšana ir jānosaka tikai uz pagaidu laiku un ir jādomā par ilgtspējīgāku risinājumu. Tāpat ir noteikti divi konkrēti mērķi cauri IKO izmantojot. Vispirms realistisks laika uh, grafiks. Uh, globālai emisiju tirzniecības sistēmai, izmantojot IKAU struktūras un domāt par tirgus pasākumiem, kas tiktu piemēroti starptautiskajā līmenī. Vienošanās par uz tirgus mehānismiem balstītiem pasākumiem ir domāts, lai dalībvalsts rīkotos nekavējoties. Tajā pat laikā mēs sagaidām, ka mūsu partneri nozars pārstāvi piekritīs tam, ka šī globālā pasākuma sistēma ir viss piemērotākais risinājums. IKO asamblējā šie jautājumi tiks skatīti kopā, ņemot vērā gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ietekmi, un komisija domās par adekvātu likumdošanu, eh, kad asamblējas rezultāti būs zinām. Domāju, būs lieki piebilst, ka mēs vēl neesam kauju pabeiguši. Daudz tiek strādāts pie tā, bet es varu tikai teikt, ka tas, ko jūs paudāt šeit komitejā un ko mēs dzirdējām arī parlamenta sesijās, tas bija ļoti svarīgi. Un ir ļoti svarīgi arī, lai mūsu partneri ASV saprastu, ka mūsu likumdevējām, parlamentām ir ļoti tāds konkrēts un stingrs viedoklis par visu šo. Tālāk tika pieņemta daudzgadu finanšu uh, schēma diskusijas patreiz ir sasniegušas noslēguma fāzi. Valstu valdību vadītāji ir ņēmuši vērā komisijas priekšlikumu e, paredzēt 20% no Eiropas Savienības budžeta nākamajos septņos gados ar klimatu saistītiem izdevumiem. Es uzskatu, ka tas ir pagrieziena punkts Eiropai, lai cīnītos ar klimata radītajām sekām. Un neiet runa par naudu, bet iet runa par to, ka mainās attieksme un domāšana. Un tādēļ mēs ceram uz Eiropas parlamentu atbalstu, lai nodrošinātu to, ka šis ambīcija līmenis eh, izpaužās konkrētos mērķos un konkrēti izmērāmos rezultātos. Te iet runa par Horizon 2020, Connecting Europe um, finanšu instrumentu un um, ko, um, kopējo lauksaimniecības politiku arī. Vēl trīs svarīgi likumdošanas priekšlikumi patreiz atrodas koplēmumu pieņemšanas procesā. Uh, Eh, priekšsēdētājs jau pieminēja likumdošanu attiecībā uz eh, autobūvi bet ir eh, vēl divi priekšlikumi, kas nodrošina šo līdzsvarotu pieeju, un es domāju, šī līdzsvarotā pieeja ļoti svarīga, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Tie iet runa par superkredītiem, automašīnu uh, eh, testu procedūrām un to, kas notiks pēc 2020. gada. Komisija turpinās sadarboties gan ar Eiropas parlamentu, gan padomu, un esam pārliecināti, ka ir iespējams sagatavot pieņemam kompromisu visām pusēm tuvākajos mēnešos. Biodagviela un Eh, ILOK, kas ir eh, netieši gribēta zemes izmantošanas mērķa maiņa. Mums ir jādomā par pasākumiem, kas ir uh, ilgtspējīgi no vidas aizsardzības viedokļa. Tādēļ mums ir vajadzīgs ilgtspējīgi biodegvielas ražošanas schēmas, un šeit mēs runājam par to, ka pirmās paudzes um, biodegvielas kultūra augi um, nevar apmierināt mūsu, visu, nu, mūsu iepriekš noteiktos mērķus. Un tādēļ parādās uh, šīs otrās paudzes um, biodegvielas kultūra augi un uh, otrās paudzes biodegvielas uh, energo nesēji. Es saprotu, ka tas nav viegli, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs šo pareizo īpatsvaru atrastu, kas attiecās uz fluorinētajām gāzēm, tad es domāju, ka šeit mums ir potenciāli samazināt mūsu fluorinēto gāzu emisijas par divām trešdaļām salīdzinājumā ar patreizējo līmeni, ar minimālām izmaksām nozarei un sabiedrībai. Un es domāju, tas pilnībā atbilst arī mūsu iezīmētā ceļkartē attiecībā uz zem oglekļa emisiju ekonomiku. Tas noteikti veicinās inovācijas un zaļāku darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā, un tādējādi Eiropas Savienība uh, uzņemas tādu līderu lomu starptautiskajā arēnā, samazinot florinēto gāzu emisijas vēl pirms 2020. gada noteikto mērķu uh, sasniegšanas termiņu. Ies iestāšanās. Katrā ziņā mums ir svarīgi, lai mēs panāktu ievērojumu samazinājumu, un komisija turpinās cieši strādāt kopā ar parlamentu un padomu, lai pan, vienošanās tiktu panākt pirmajā lasīmā šajā rudenī. Tālāk par pielāgošanas stratēģiju pavisam īsi. Mēs zinām, ka mums ir jāskatās uz seku ietekmes mazināšanu, bet mums ir jādomā arī par pielāgošanu stratēģiju. Un ir zinām ierobežojumi attiecībā uz to, kāda var būt eh, šī Eiropas līmeņa pielāgošanas stratēģija, jo jādomā arī par dalībvalsts līmeni, reģionu, vietējo līmeni, bet mums ir jāraugās par vispārējām vadlīnijām, tīpaši gadījumos, kad iet runa par pārobežu jautājumiem, un ir daudz šādas problēmas, vienam apdrošināšana, piekrastas zonas problēmas. Un vēl viena svarīgā lieta ir šī striktā rekomendācija visām dalībvalstīm sagatavot nacionālo pielāgošanas plānu. Patreiz ir 15 dalībvalsts, kam tāda plāna ir. Tālāk, kas ir vēl palicis uh, šim gadam? Atbilstoši komisijas darba programmai, komisija turpinās meklēt globālu risinājumu uh, attiecībā uz siltumnīca efektu gāzu emisijām uh, no kuģiem. Uh, Tālāk regulējošie uz tirgus mehānismiem balstītie pasākumi ir veidot tā, lai e, nodrošinātu arī atskaitīšanās un ziņošanas sistēmu ievērošanu. Un komisija patreiz beidz darbu pie likumdošanas priekšlikuma, e, lai samazinātu emisijas no kuģiem, un es ceru, ka tas būs gatavs līdz vasaras sākumam. Un visbeidzot par starptautiskajām sarunām. Šie procesi ir gari un ilgi, centīšos izteikties ļoti īsi par to. Patreiz vēl līdz 2015. gadam mums ir uh, daudz formālu tikšanos un sarunu, gan arī neformāls tikšanās kartakēns, dialogi ietvaros, dažādas neformālās divpusējās diskusijas, lai iesaistītu dažādus reģionus. Bonā, piemēram, neformālās sarunas arī ļoti pozitīvā gaisotnē notika. Un nu, man šķiet, ka viena no lietām, ko redzām, ir tā, ka parādās tiešām konstruktīvi ieguldījumi tajā, kā labāk aizpildīt esošo plaisu. Kā jūs zinat, mēs esam publicējuši konsultatīvo paziņojumu par 2015. gadu nolīgumu. Daudz mūsu starptautiskie partneri runā par to, ka vajag procesu no apakšas uz augšu, Un no mana viedokļa raugoties, es joprojām uzskatu, ka viens no svarīgākiem uzdevumiem līdz 15. gadām ir aizpildīt šo plaisu starp iniciatīvām, kas nāk no apakšas un to, kas tiek darīts uh, Eiropas līmenī. Un mums ir jādomā tiešām par to, lai tie pasākumi, kas tiek realizēti starptautiskajā līmenī, būtu ar reāli pievienoto vērtību. Šīs diskusijas ir eh, problemātiskas, bet es gribētu teikt, ka pilsoņiem tās ir ļoti svarīgas, kas attiecās uz uh, Varšavas konferences, tad viena no lietām, par ko daudz tiks runāts, būs mērķi līdz 2020. gadām, kā nodrošināt starptautisko sadarbību, starptautiskās sadarbības iniciatīvas. Tā varētu būt fosilās degvielas subsīdija reforma, tie varētu būt jautājumi par energoefektivitāti, daži runā arī par sadarbību ēkus, piemēram, energoefektivitātes jomā. Tā kā es domāju, ka Varšavas konferencē parādīsies tiešām konkrēti iznākumi. Un visbeidzot, uh, Vēl divas lietas, kas noteikti būs svarīgas eh, Varšavas konferences veiksmīgai norisei, ir jautājumu atrisināšana par finansēšanu, un mēs teicām Lietuvas prezidentūrai, ka ir ļoti svarīgi, lai tad, kad mēs būsim Varšavā, un kad dalībvalstīm būs idejas un domas par to, kā dabūt līdzekļus, kas nepieciešami 14., 15., 16. gadam, lai par to būtu skaidrība, un tas nozīmē daudz mūsu draugiem jauntīstības valstīs, un es domāju, tas nozīmē daudz arī uh, konferences veiksmīgam iznākumam. Un visbeidzot, pat ratificēšana, Kyoto protokola ratificēšana, mēs pie tā ļoti daudz strādājam, un noslēgumā priekšsēdētājs gribētu paust vienu novērojumu. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka tad, kad Eiropa ieradīsies Varšavas konferencē, lai pārējā pasaule redzētu, ka mēs ar savu ratificēšanas procedūru esam tikuši ļoti tālu. Tādēļ ir jābūt komisijas priekšlikumam. Es domāju, ka jo tālāk pavirzīsies dalībvalstis šajā diskusijā, jo labāk, un gribēju norādīt uz vienu lietu. Es domāju, ka ja Eiropā mēs ratificēšanas procesu izmantosim iekšējām interesantām diskusijām, tas ir nepareizi. Kad mēs sākam runāt par to, vai ratificēšanas procesu nevarētu izmantot, lai pievienotu to diskusijām par 2020. gada mērķiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizi, jo pārējā pasaule vēros mūsu vai tiešām Eiropa ratificēs to, ko viņi ir solījuši Dohā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai pārējā pasaule redzētu, ka mēs uh, konkrētus pasākumus veicam. Paldies! Paldies! Hedegards kundzei, paldies par šo ļoti uh, kaislīgo prezentāciju. Protams, mums vēl ir daudz darāmā līdz 2014. gada vasarai, un, protams, arī pēc tam mūsu darba apjoms nesamazināsies. Noteikti, ka klimata politika uh, ietekmēs citas politikas veids, un klimats jau attīstās uh, savā tempā, uh, un pirmie uzstāsies koordinatori. Mm, Rihards Zēbers lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies arī Konijai Hedegārdai par šo prezentāciju. Ja mēs runājam par uh, emisiju uh, izsoļu atlikšanu uz kādu uh, brīdi, tu jau uh, mums pietiekam daudz kā referents pastāstīja, un no mūsu politiskās grupas puses es vēlos teikt, ka mēs vēlamies uh, strādāt pie tādiem risinājumiem, kas ir ilgtspējīgi un darbojas uh, ilgu laiku, un cīņa pret klimatu pārmaiņām ir jāuztver nopietni. Esam nedaudz noraizējušies, runājot arī par backloading. Protams, es eh, neat, neatreferēšu visus uh, argumentus, tie jau ir izskanējuši, bet mēs vēlamies, lai Eiropā būtu vairāk investīciju, bet diemžēl tās tagad šī investīciju plūsma ir apstājusies, jo daudz nezin, kas tad Eiropā notiks pēc dažiem gadiem. Uh, Nu, un, e, tas jau nav kaut kur e, parauds no gaisa, tad, kad es runāju ar nozars pārstāvjiem, viņi patiešām ir norūpējušies, un mums e, tas ir jāuztver nopietni. Ja mēs runājam par biodegvielu, vien brīdi tas bija ļoti moderni, degvielas nozarē par to ļoti daudz runāja, un tagad biodegviela vairs e, nav tāds modas vārds. Protams, mēs esam gatavi uh, kaldināt kompromisus, to pierāda arī grozījumi, ko esmu iesniedzis mūsu grupas vārdā. Kāds būs balsojums komitejā, uh, tas, domāju, ir visai viegli prognozējums, bet eh, īstenībā neatkarīgi no balsojuma uh, mums ir jāturpina uh, savs darbs, un komisāre te. Ar, runāja par to, kas tiek darīts, piemēram, jūrniecības sektorā un aviācijas sektorā. Mums ir jāturpina sarunas ar citām valstīm. Mums e, atvēlētais laiks ir jāizmanto pēc iespējas veiksmīgāk līdz 15. gadam, e, lai varētu pārliecināt pēc iespējas lielāku valstu skaitu e, par mūsu vīzijas pareizību. Nebūs nekāda labuma, ja mēs te Eiropā nospraudīsim milzīgus ambiciozus mērķus, bet aizvien vairāk uzņēmumu dibinās filiāls kaut kur ārpusē. Un mēs jau nerunājam tikai par eh, mērķu sasniegšanu eh, pašmērķa vārdā, mēs vēlamies arī pazemināt enerģijas cenas. Tādēļ jāparūpējas, lai pēc iespējas lielāks valsts skaits vēlētos sadarboties ar mums šo ilgtspējīgo kvotu un mērķu meklēšanā. Protams, mums ir jāparūpējas, lai Eiropas konkurētspēja joprojām saglabātos un tajā pašā laikā jācīnās pret klimata pārmaiņu sekām. Mēs ne, nevēlamies, lai uzņēmumiem nāktos uh, kaut kur pārcelties citām valstīm tikai tādēļ, ka ir pārāk dārga enerģija. Paldies! Jā, es varu uh, ļoti daudz, mm, kam piekrīst, bet man nav vienalga, kāds tad būs balsojums nākamā Makavens kundze lūdzu. Um, thank you, Chair. Thank you, Commissioner. You... Paldies. Uh, jums ir uh, uh, tātad atbalsts, lai mēģinātu panākt risinājumu. Tas ir svarīgs jautājums, un mēs varēsim uh, Es ceru panākt risinājumu, lai gan mēs to neatbalstījām pagājušā reizē. Eh, ja emisija tirdzniecības schēma ir sabrukusi, tad ir grūti mm, piedalīties starptautiskās sarunās. Tātad nu, jautājums ir, ja mēs nepanāksim šo lēmumu, tad ko mēs eh, teiksim? Eh, mums ir kaut kas jādara tagad. Mēs nevaram visu laiku atsaukties uz ilgtermiņu, jo ja mēs e, nedarīsim neko tagad, nu tad mēs nevarēsim arī ne pēc gada, ne pēc sešiem mēnešiem. Vai mēs tiešām gribam dot cerību tā saucamajiem klimata skeptiķiem, kuriem liekas, ka viņi uzvar? Jūs teicāt, ka jūs gribat risināt klimata izmaiņas. Tā tad ir jābūt skaidrībai, ko mēs gribam šeit panākt. Pašlaik eh, nu, ir grūti ar, ar visiem šiem priešlikumiem strādāt un arī jāvienojās ar padomi, bet ir pamats optimismam. Piemēram, Financial Times rakstīja, ka ķīnieši tagad sāk domāt par emisiju samazināšanas mēķiem nākamajā piecu gadu plānā, jo viņi sāk saprast, ka ir jāskatās nākotnē, kā ar to, ko viņi pašlaik dara, nepiekrīt, nepietiek. Un ja jau Ķīna iet tādā virzienā, un ja ASV vairāk domā par atjaunojumiem energoresursiem, tad mums ir arī jāizmanto iespēja. Vai jūs gribētu e, pastāstīt vairāk par šīm klimata izmaiņām, par to, ko jūs domājat darīt. Un ir arī diskusija par biomasu, e, tā sākas Eiropā. Uh, ir bijušas kļūdas biodegvielas politikas veidošanā, tagad ir diskusijas par biomāsu. Es zinu, ka eh, eh, komisija arī skatās uz šo jautājumu, vai ir jābūt ilgspējas kritērijiem, eh, vai būtu jādedzina koks ne elektrostācijās, un ja jā, tad vai būtu jābūt ilgspējas kritērijiem nu, nozare nevēlas e, investēt tādā nozarē, kas pēc pieciem gadiem tiks apturēta. Tā tad ir jābūt skaidrībai par biomasu, lai nebūtu līdzīgi kā bija ar biodegvielu. Paldies, e, Kristēvis. Paldies. Varbūt neiespējams jautājums. Es runāju pusdienu laikā par uh, tehnoloģijām ar zemu oglekļa uh, ražošanu. Tātad, ja jūs gribat veicināt investīcijas pašlaik, tad ir jābūt oglekļa cenai, un pašlaik tādas nav. Bet jūs arī zināt, gan parlamentā, gan padomē, ka cilvēki baidās par darba vietām. Un tāpēc ir spiediens no nozares. Un arī Eiropa e, pašlaik nostāda sevi sliktākā stāvoklī, jo nav pasaules mēroga vienošanās. Tātad tas nozīmē, ka e, e, ar to, ko mēs tagad darām, varētu nepietikt. Tātad padomē Eh, kā jūs mēģināt pārliecināt šos šaubīgos, ka šis backloading ir labs risinājums? Eh, klimata ģenerāla direktors nesen teica, ka būtu jāsāk tirgošanās ar kvotām, lai eh, veicinātu zemu oglekļa tehnoloģiju Uh, attīstība. Vai tā ir politika, vai tas bija vienkārši paziņojums? Uh, es gribētu zināt, vai tiešām tā ir oficiāla nostāja. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies, uh, Hāsī kundze. Paldies. Um, vispirms um, vispārīgāks jautājums. Jūs minējāt eh, lēmumus, eh, kas ir samitā pieņemti, un eh, komisijas neoficiālo dokumentu un mērķus 2030. gadam, bet vai nevajadzētu jau būt likumdošanas iniciatīvām līdz šī gada beigām. Ja mums tādu nebūs, tad viss jautājums paliks neskaidrs uz ilgāku laiku un uzņēmumiem ir vajadzīga skaidrība tā, tāds ir noskaņojums oglekļa tirgū. Un, protams, arī ir jārisina tagadējās problēmas ar emisijas tirdzniecību. Jūs minējāt arī CO2 mērķus mašīnām un mini autobusiem. Un ir arī runāts par limitu. Uh, Un es gribētu zināt, vai komisija atbalstīs eh, šo ideju sarunās. Es domāju, ka tas būtu daudz efektīvāks veids, kā eh, parādīt virzienu auto industrijai, eh, kas tiks darīts nākamajos gados. Un tad vēl jautājums, kāda ir situācija ar Uh, emisijām. Uh, Kuģnie, tātad komisijai būs uh, jāsagato priekšlikums šī gada pirmajā pusē, un um, es gribētu zināt, cik tālu ir um, šis priekšlikums par emisijām, un vēl ir jautājums tātad IKO un aviācija, kas notiek aviācijas nozare Es ceru, ka komisija neatteiksies no mēģinājuma uh, veidot emisiju tirdzniecību uh, visiem uh, lidojumiem un ka jautājums ir par to, ka tagad ASV un citas puses iesaka apskatīt tikai nelielu daļu lidojumu, nevis visus. Paldies! Tātad koordinātori ir izteikušies. Es tagad gribētu dot vārdu komisārei. Paldies! Nu, komisija nepadodas un mēs turpinām darbu IKO. Mēs darām visu iespējamo kopā ar dalību valstīm, lai atrastu labu risinājumu. Uh, Mēs zinām, ka tas nav viegli un nav viegli atrast sabiedrotos, bet eh, mums eh, izdodas virzīties uz priekšu un eh, arī es gribētu, mēs arī dodam signālu tiem, kas ir ārpus Eiropas, ka tagad jāsāk nopietni Eh, jāsāk nopietni skatīties uz problēmu. Ja viņi negrib Eiropas eh, sistēmu, tad tā būs pasaules mēroga, bet tad būs jābūt gataviem uz kompromisu. Eh, par backloading, tātad, ko minēja divi runātāji, ir vēlēšanās panākt kompromisu un Uh, tiešām mēs gribētu uh, noskaidrot, kas uh, būtu iespējams. Bija, bija skaidrs, ka mēs esam atvērti visām jaunām idejām, un Magāvienas kundze jautāja par Ķīnu Ķīna pirmo reizi tiešām jau ievieš eh, klimata mērķus un eh, tā tad eh, arī notiek pētījumi un jautājums ir, vai būtu jānosaka kāds emisiju maksimums un jautājums ir, ko darīt ar eh, šo maksimuma gadu, kad būs jātiek galā ar vislielāko emisiju daudzumu. Tad, tad jautājums ir, eh, kas notiks tālāk. Nu, neviens vēl īsti nezina. Arī pašā Ķīnā eh, paši ķīnieši nezina vairāk nekā mēs esam lasījuši presē. Bet šie ir divi svarīgākie jautājumi Eh, kad būs šis emisijas maksimuma gads un vai ir vajadzīgs eh, limits kaut kāds, jo eh, Ķīnā tagad arī parādās emisijas tirdzniecības schēmas un līdz 2000. 16. gadam Ķīna gribas izveidot emisiju tirdzniecības sistēmu valsts mērogā par ietekmes vērtējumu, kas pašlaik notiek. Tas eh, tiek gatavots un otrā gada pusē mēs eh, nāksim klājā ar secinājumiem. Nu, par eh, Krisa Dēvisa teikto, nu, tā vēl nav oficiāla politika, bet ir uh, Šis jautājums minēts konsultācijā, to ir minējušas eh, vairākas interešu grupas, un eh, nu, arī ģenerāli direktori var eh, pateikt tādu, kas vēl nav gatava politika. Un um, otrais uh, aicinājums uh, notiks līdz 3. jūlijam. Tā tad tāds būs termiņš otram aicinājumam. Par šo backloading jeb eh, emisiju kvotu ieturēšanu es jums nevaru pateikt neko tādu, ko jūs jau nezināt, un, eh, protams, Vācijas eh, pārstāvji minēja startautiskā konference, ka šī emisijas kvotu ieturēšana tiktu atbalstīta, bet bija arī skaidrs, ka būtu vieglāk uh, izdarīt to pēc vēlēšanām Vācijā nekā pirms. Nu, no savas uh, pieredzes es zinu, ka mums vairums valdību atbalsta šo emisiju ieturēšanu, bet ir vēl grūtības, un es domāju, ka īrijas prezidentūras ziņā būs nolemt, kad tad varēs notikt balsojums padomē. Par likumdošanas priekšlikumiem uz 2030. gadu. Um, kad mēs runājam komisijā, tad mēs nelēmām precīzi par nākamajiem pasākumiem. Eh, mēs lēmām, ka šogad līdz gada beigām ir jādara eh, tālāk, bet vēl nav nolēmts, kas tieši ir jādara. Un eh, nu, ir teikts, ka nav vajadzīgi priekšlikumi vispār, bet ir jābūt konkrētiem priekšlikumiem. Un tad arī par eh, automobiļiem. Parlaments uzskata, ka ir eh, jābūt eh, nozarei, jābūt ir informētāji, lai viņi varētu plānot. Un tāpēc mēs arī ieteicam ātru izvērtēšanu konkurences padoma arī skatās eh, šo jautājumu. Dažas valdības uzskata, ka būtu labāk, ja vērtējums būtu vēlāk, eh, jo eh, nu, ražotājiem ir ražošanas cikls saplānots vismaz septiņus gadus uz priekšu, tā tad 20. gada mašīnas jau tūlīt tiks sāktas ražot, tā tad jo ātrāk mēs lemsim, jo labāk. Paldies. Tātad otrais jautājuma rauns tagad. Pēters Līze, Jolanta Hībner, Krista Klāsa, Bas Aikhauts un arī uh, eh, Ani Jorgensen. Vai kādu esmu piemirsis? Ne? Labi, esam, uh, varam noslēgt runātāju sarakstu. Un tagad Pēters Līze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Uh, Eh, gribēju varbūt sākt eh, ar to, ko jūs pieminējāt kā pēdējo savā runā, proti CO2 un vieglās automašīnas 2025 mērķi. Jūs jau to nedaudz ieskicējāt. Mēs uh, komitejā vēlamies, lai uh, būtu nospraust mērķus 20. un 25. gadu, un referents jau ved sarunas ar padomi, sakot, ka komisija ko tādu jau piedāvās tā vai tā. Un to varētu uh, ieviest arī likumdošanā. Pēdējo gadu laikā esmu piedzīvojis, ka uh, Ehm, tad, kad tu, termiņš tojas, mēs sākam uztraukties, vai, vai, vai, mēs taču nepaspēsim, ir par maz laika, un tad, kad termiņš ir vēl ļoti tālu, tad viss ir tā kā mierīgi un saka, vai, ir vēl tik daudz laika, mēs to visu panāksim atliektiem galiem. Nevajadzētu domāt, ka 2020. gads ir ļoti tālu, padomājiet, kādas likums jau tagad pieņem ASV. Uh, Ņemot vērā debates, ir jārunā arī par dažādiem testiem un pārbaudēm. Mums ir jāņem vērā patērētāju intereses, jo tās šī politika ietekmē ļoti spēcīgi, tāpat kā ekoloģiju. Jāsaka, ka ir šīs eh, tādas kā šķēres starp patēriņu un patieso patēriņu un it kā uzrādīto enerģijas patēriņu, jo ir ļoti daudz dažādu triku un viltību, eh, lai tur skaitļus nedaudz modificētu un būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu Tomasu Ulmeru atbalstīt sarunās, lai eh, vīzija, stratēģija, kas tiktu izstrādāta, būtu kopīga pēc iespējas lielākai daļai valstu, jo tas ir ir jautājums, kas ir svarīgs eh, visiem, kas uzticis arī Eiropas vīzijai, Eiropas vērtībām. Ja runājam par pulksteņa apstādināšanu, Airbus um, ehm, publiskotā vēstule uh, ir provokācija, un tādēļ mums vajadzētu būt vēl apņēmīgākiem nekā līdz šim. Ja pilsoņiem neilgi pirms Eiropas vēlēšanām uh, Eh, šķitīs, ka, piemēram, mūsu uzņēmumi raksta vēstules uz Ķīnu un komisija tikai iet eh, ņem vērā uzņēmumu interesi, nu tas mums radīs ļoti uh, sliktas kārtas pirms vēlēšanām. Tādēļ ir jāparūpējas, lai starptautiskajā uh, civilās aviācijas padomē patiešām tik panākt vienošanās. Paldies, un tagad jau Lēnens. Paldies, komisārs kundze. Es varu piekrist, ka krīzes laikos eh, klimata pārmaiņa politika cieš. Mēs jūtam spiedienu, daudzi neinteresējas par klimata pārmaiņu aizsardzību, bet tas ir pilnīgi aplami, jo mums eh, tas radītu jauns iespējas veidot ekoloģisku industriālo politiku un eh, veikt arī tādu investīciju ofensīvu visās jomās. Pēdējā energo samitā bija redzams tāds uzbrukums atjaunīgiem energoavotiem, un tas bija uh, nopietni vērā ņemams uzbrukums. Daudz saka, ka šie energoavoti ir pārāk dārgi, tam, tiem nav nekādas jēgas, un citi vispār saka, uh, ka ir jāiz, jāsargājas no šādām enerģijām. Protams, ļoti daudzas investīcijas jau ir eh, pārtrauktas, ņemot vērā to, ka investori ir noraizējušies. Runājot par emisiju tirzniecību, es ceru, ka uh, certifikātu pamatī pagaidu ieturēšana uh, eh, vainogosies panākumiem, jo uh, vēl vienu fiasko mēs nedrīkstam pieļaut. Bet esmu pamanījis, ka. Uh, nozarē šķiet šeit nav nekādu problēmu. Viņi tikai vaicā, kas notiks tālāk, kas tad notiks ar ETS pēc 2020. gada, kāds bija, būs struktūrālās pārmaiņas, ko darīt tālāk. Protams, mums ir jāatrod atbildes uz šiem jautājumiem. Ja mēs runājam par atjaunīgo energoavotu izmantošanu un energoefektivitāti, jā, certifikāti uz brīdi tiks ieturēti, jo uh, tagad tie ir Mm, ir to pārpalikums, un tas sistēmai nenāk par labu. Satu Hasi ir taisnība, ja mēs runājam par 2030. gada mērķiem. Varbūt mēs varam šos mērķus nospraust jau pirms Eiropas vēlēšanām. Mm. Domāju, ka tas nenākt par labu, eh, tas eh, nenākt par ļaunu eh, debatēm vēlēšanu sakarā, un Otingers jau pareizi teica, viņš teica, 2020. gads jau nozīmē rītdienu, ne jau parītdienu. Lielie investori savus investīcijas plāno ļoti tālu uz priekšu. Pagājuši nedēļ Strasbūrā mēs arī zilo grāmatu pieņēmām ar lielu balsu vairākumu un energoefektivitātei jātiek iedzīvinātai visās dzīves jomās. Ja runājam par automašīnām. Vakardien Berlīnē bija elektromobīļu samits un tur tika teikts, ka līdz 2020. gadam ir uh, jābraukā pa ielām vismaz vienam miljonam elektromobīļu, un es ceru, ka mm, līdz 2025. gadam šis skaitlis sasniegs 2-3 miljonus. Protams, mums jādomā par jaunu metodiku. Uh, kā aprēķināt elektromobīļu un hibrīdu automašīnu atstātās emisijas. Jo šeit jau emisijas netiek radītas tādā klasiskā veidā. Paldies, un tagad Basaika Hauts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī komisārei par ievadu. Es nedomāju, ka es pārāk gar runāšu par ETS šo backloading. Es zin, mēs zinām visus tos argumentus, un es gribu pateikties Ričardam Zēberam, ka viņš skaidru gaišu pateica, ka viņš ir gatavs strādāt pie šiem kompromisiem, jo tas uh, ir ļoti svarīgi. Uh, Es gribēju jums, komisārs Kūns, uh, uzdot uh, vairākus jautājumus, bet pirmkārt jūs neatbildējāt uz Lindas jautājumu par biomasas ilgtspējīgumu. Un mēs zinām, ka enerģētikas ģenerāla direktorāts ir vadošais, bet ja mēs neņemsim vērā šo um, oglekļa emisiju parāda attiecībā uz biomasu, tad eh, mēs nonāksim strupceļā. Katrā ziņā komisija uh, nedara neko, lai pavirzītu šo jautājumu uz priekšu, un es ceru, ka jūs enerģētikas vienotratrātam to nodosiet. Tālāk ir vēl viens komisārs, kurš Taģānī, kurš strādā ar interesantām lietām. Viņš jūnijā nāks klajā ar tērauda rīcības plānu. Un es sagaidu, ka šajā tērauda rīcības plānā būs tie paši stāstiņi par to, ka gandrīz visa tērauda nozara ir samazinājusi um, izmaksas uh, prēmijām, piemēram, līdz šim uh, prēmijām uh, um, ArcelorMetal nav izmaksājusi neko. Uh, Bet, ja mēs paskatāmies, kāda ir šīs nozars nākotne, tad patreizējā pārprodukcijas problēma ir galvenokārt saistīta ar to, ka vairs nav aktīva autobūve un būvniecība. Vienīgā, kas varētu viņiem tiešām dot darbu, ir uh, tā saucamā uh, vēja enerģijas nozari, jo ir nepieciešams šīs vēja dzirnavas. Tādēļ es sagaidu, ka šajā rīcības plānā tiks domāts arī par, konfe, eh, par šo sasaisti ar atjaunojumu energoresursu īpatsvaru palielināšanu. Un varbūt jūs varat panākt ar Džānī kungu par šo. Un visbeidzot, vēl viens komisārs, kurš atbildīs par klimatu un uh, kurš ir arī atbildīgs par konkurenci. Mēs zinām, ka apvienotajā karalistē tiek strādāts pie 40 gadu plāna maksājumiem at, m, m, enerģijai, kas iegūta no kodolreaktoriem. Un es pieņemu, ka konkurences ģenerāla direktorāts skatīs šo jautājumu. Un es gribēju dzirdēt arī no jums, ka jūs izdarīsiet spiedienu uz savu kolēģi, lai tas, kas, lai no parādītu, kas notiek apkārt karalistē, ir pilnīgs muļķības. Boguslavs Sonik. Sonik, kungs, lūdzu. Klīja. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Konze par backloading. Es saprotu, ka mēs dzīvojam divās dažādās politiskās sfērās. Vairākus eh, gadus jau parlaments ir eh, noraidījis eh, komisārs priekšlikumu plenāru sesijā, tas bija aprīlī, un tagad jūs tādā militārā veidā virsties pie mums, vai jums nešķiet, ka parlamentam tas ir nepatīkami? jo es domāju, ka mums ir iespējama viedokļa atšķirība, un mm, es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī mūsu brīvā balsošanas iespēja. Paldies! Der Vorschlag wurde zurückverwiesen. Šis priekšlikums tika nodots atpakaļ eh, izskatīšanai komitejā. Taisnība. Mēs ne, nevarējām saņemt balsu vairākumu pirmā uh, lasījuma beigās. Jolanta Hibner, lūdzu. Dziękuję bardzo. Paldies. Jā, es arī gribētu paturpināt man kolēģi teikt, un es gribētu zināt, kāpēc eh, komisārs kundze eh, nenāca klajā ar savu priekšlikumu, eh, jo ehm, šie 900 miljonu uh, netiek izmantot backloading likvidēšanai, kādēļ nevarētu ierosināt, ko tālāk darīt vispār ar ETS sistēmu. Jo jūs jau runājāt par to, ka ja tas neizdosies ar backloading tikt galā, tad jūs nāksiet klajā ar jaunu struktūrālu izmaiņu priekšlikumu. Un tad kādēļ mums nav šie jaunie priekšlikumi? Kur tad tie ir? Uh, Uh, parlaments uh, nepiekrīt uh, integrācijai tirgu, un jūs runājāt par to, ka šis backloadings ietekmē klimata aizsardzību, bet pirms aprīļa tikšanās jūs teicāt, ka Eh, misi, emisiju, eh, eh, CO2 emisiju samazināšana 2018. gadā notiks. Bet vai kaut kas ir mainījies kopš diviem mēnešiem atpakaļ? Vai jūs varētu pateikt, kādu pētījumu ir izdarīt, uz kuru pamata jūs teicāt, ka šie kā, kā mums paskaidrotu to iedzīvotājiem? Parlaments ir noraidījis, parlamenta viedoklis bija viennozīmīgs. Vairākums teica, ka šis backloadings vai emisiju kvotu ieturēšana eh, ne, nepreiz ietekmē tirgu, bet ko jūs tagad ieto, eh, piedāvāsiet, ja parlaments otrais to visu noraidīs? Vai jūs trešoreiz nāksiet klajā ar šo pašu priekšlikumu? Vai varbūt jūs tomēr gribētu piedāvāt kādu citu konkrētu priekšlikumu attiecībā uz 2000? 2020. gadu. Paldies! Klās. Rīsta klāsa, lūdzu. Paldies! Paldies, komisārs Kundze! tā, uh, Jolantas Hibneras teiktais par emisiju kvotu ieturēšanu uh, bija pilnīgi pamatoti, bet mums ir jāpadomā arī par pilsoņiem, ja mēs ātri nemē, nemainīsim arī izmantoto pasākumu gaitu, to pilsoņi mums nekad nepiedos. Jūs teicāt, ka biodegvielai ir jābūt e, ilgspējīgai, tam es varu pilnībā piekrīst ja mēs runājam par importu no trešajām valstīm, varbūt attiecībā uz šo importu arī ir jāievieš augsti standarti. Es domāju, ka tādā veidā mēs varētu pavirzīties kādu solīti uz priekšu. E, ļoti e, biodegvielas ideja nav pārāk atbalstīta, to neuztver ar lielu sajūsmu un nav nekāda inovācija. Uh, ja tiek nospraust kaut kāda konkrēta skaitļa, ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Es nu pat izlasīju, ka Vācijā ir uh, piešķirta balva par labākajām inovācijām biogāzes jomā. Uh, Un mēs taču vēlamies mudināt, veicināt uh, uzņēmums būt inovatīviem. Mums diskusijās vajadzētu padomāt uh, par šiem konkrētiem faktoriem, palauzīt par to galvas, un mūsdienās ir iespējas veikt šos globālos aprēķinus, un mēs varam aprēķināt iespējamās emisijas, tādā veidā prognozējot izturēšanos uzvedību, to, cik daudz uh, emisiju tiks radīts nākotnē, un jādomā arī par netiešo zemes izmantošanu. Paldies! Jorgensen kungs, lūdzu. Thank you. Thank you also, uh, Commissioner. Paldies, paldies arī komisārei. Tad, kad mēs runājam par šo emisiju kvotu ieturēšanu, tad man šķiet, ka viena no sliktajām lietām ir tā, ka tas apdraud mūsu spēju rādīt labu piemēru pārējai pasaulē. Un tagad, kā mēs varam teikt citiem, ko darīt, ja mēs paši nevaram tikt galā ar eh, savām lietām iekšēji. Varbūt jūs varētu pastāstīt par to, kādu reakciju esat saņēmuši no saviem partneriem citās valstīs un ko viņi Eh, domā par to, kas notiek Eiropā. Tāpat jūs pieminējāt stratēģiju, kas mums būtu nepieciešama kā savienībai pirms eh, tikšanās Parīzē nākamgad un šo, tagad Varšavā. Es domāju, ka to mēs sakam katru gadu. Un katru gadu, kad mēs ierodamies uz šīm konferencēm, Eiropa runā dažādās balsīs. Tādēļ domāju, varbūt, ka mēs varētu šoreiz pieņemt stratēģiju, ka mēs katrs runājam, ko domājam. Un es domāju, ka mēs varētu izdarīt spiedienu uz padomi, lai padome sāktu pieņemt lēmumus balsojot. Kāpēc tā ir, ka visām valstīm jāvienojas simtprocentīgi par visu? Mums ir bijušas situācijas, kad viena valsts ir bloķējusi, piemēram, Eiropas Savienībai kāda jautājuma virzīšanu. Es domāju, ka tam ir jāpaliek vēsturē. Un jūs teicāt, ka mēs joprojām varam saglabāt šo uh, divu grādu griestus. Cik es zinu, Eiropas Savienības likumdošana ir veidot balstoties uz ANO klimata paneļa aprēķiniem, un viņi teica, divi grādi ir ļoti viegli sasniedzams, un ja mēs būtiski nemainīsim savu attieksmi, Un, ja mēs fundamentāli nemainīsim savu attieksmi, tad nav iespējams, ka mēs e, iekļausimies šajā divu grādu temperatūras palielinājumu slieksnī vai, vai griestos. Paldies! Un tagad es domāju, ka var, jūs varētu atbildēt uz otro jautājumu raundu. 21 e, vārds, jā. Uh, Šķiet, ka emisiju kvotu ieturēšana, tas ir eh, jautājums, kas ir radījis ļoti lielu viedokļu atšķirību šeit. Un šis priekšlikums ir eh, nu, noraidīts, kā jau tik norādīts, un arī otrajā balsojumā nebija vairākums, kamēr pirmajā lasējumā mums būs otrais, rast, otrais mēģinājums, būs otrais pirmais lasējums. Š šim dokumentam par emisiju kvotu ieturēšanu. Tā kā ņemot vērā to cilvēku viedokļus, kas noraidīja, un tad mums jādomā, kā viņus iekļaut kompromisā. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies būt produktīviem, jo patreiz notiek eh, milzīgas pārmaiņas, un, kā jau tika teikts, mēs sagaidām rīcības plānu no komisijas. Es esmu no liels dalībvalsts, no Vācijas, un mēs esam otrais lielākais tērauda lietotājs. Un mums ir ļoti liela rūpniecība, kas izmanto tēraudu. Un uh, es runāju ar uh, vēja dzirnavu ražotājiem. Uh, eh, 80. gadu beigās, tagad viņiem ir 10 tūkstoši darbinieki. Es redzu, ka mums Eiropā ir vajadzīga ražojošā industrija, jo tas rada labklājību un bagātību Eiropā. Mēs nedrīkstām šo industriju dalīt, ka tā ir zaļā, tā ir nezaļā un tā tālāk. Mums ir jāuztver šī ražojušā industrija kā vienots veselums, kā tāds, kas dod labumu mums, kas dod mums izaugsmi, labklājību. Un tagad došu vārdu komisārei. Paldies, es redzu, ka viens no runātājiem ir aizgājis. Es jau runāju par eh, automobīļiem, bet uh, ir eh, skaidrs signāls par to, ka ir vēlēšanās dzirdēt šos 30. gada mērķus jau pirms parlamentu vēlēšanām nākamajā gadā. Un es eh, padomas secinājums interpretēju eh, ļoti skaidrā veidā, ka viņi vēlas atgriezties nākošā gada martā pie šī jautājuma Tā tad mums nevajadzētu mānīt pašiem sevi, jo ir ļoti eh, skaidrs un arī nav viegla, eh, disk, nav gaidām viegla diskusija, bet mums vajadzētu tagad padomāt, vai vajadzētu ātrāk apspriest šos mērķus, un eh, pie tā pie šīs diskusijas vajadzēs atgriezties par attiecībām ar 2000, par 2030. gadu. Eh, nu, pirmo reizi mēs ieviesām eh, šādu divdaļīgu sistēmu, eh, lai to varētu stabilizēt sākotnēji. Un tagad ir eh, skaidrs, ka vai mums patīk vai nē, bet eh, diskusija par eh, struktūras iespējām sakritīs ar diskusiju par 2030. gadu, un tā ir plašāka diskusija, kur arī dalība valsts piedalās, tad runājot par cenu sistēmu un par mērķiem nākotnes Eiropai. Es domāju, ka ir jāpiemin vēl viens, eh, kā mums šodien bija, eh, mums ir eh, specifiskas rekomendācijas katrai valstī no 27, un ir arī paziņojums, kur ir noteikts, piemēram, kur ir daudz runāts par darba vietām kā par galveno izaicinājumu. Un ir eh, skaidrs, ka zaļās ekonomikas eh, potenciāls darba vieta ražošana, radīšanā nav pilnībā izmantots. Tātad dalību valstīm būtu vairāk jāstrādā pie resursu efektivitātes un eh, jāapskata šī situācija. Tātad 15. un 16. lapusē ir aicinātas, aicināts dalību valstis saprast, ka uh, nav pretrunas starp saprātīgu klimatu un enerģijas politiku, darba vietu radīšanu un ekonomikas jautājumu risināšanu. Un es eh, gribēju eh, arī teikt, ka diskusija notiek un mēs tajā piedalāmies un kādā veidā mēs varam eh, sasniegt šo biomasas eh, ražošanu. Līdz šim eh, biomasa nav ņemta vērā emisiju tirdzniecības schēmā, tātad kā to saskaņot ar ilgspējas kritērijiem. Mēs arī tagad izdarām šo vērtējumu, un vērtējumam ir jābūt pareizam. Nu, tas ir ļoti nepatīkami, ka likumdošanas akti vai metodoloģija ir jāievieš praksē, ir jāpielieto. Tā tad ir jāņem eh, vērā, eh, jāņem vērā arī šīs eh, pielietojums vai likumdošanas ieviešana Eh, tagad par tērauda sektoru mēs ļoti skaidri pateicām, ka daži no šiem energointensīvajiem sektoriem, kas ļoti baidās no konkurences, ir šīs kvotas bijušas un atlaids gandrīz vairāk nekā ir bijis vajadzīgs, un tas ir uh, tā arī jāatzīst. E, tās ir arī, e, tā ir arī daļa no diskusijas par tērauda e, sektoru, ka šeit ir arī runa par pārmērīgu jaudu, tātad jaudas pārpalikums. Pagājušā nedēļā mēs redzējām, ka tērauda eksports eh, ir eh, labi veidojies eh, un pat labāk nekā varēja gaidīt pagājušajā gadā. Tātad apspriežot sektoru politiku, mēs nemēģinām noliegt to faktu, kā enerģijas izmaksas ir liela problēma, bet mums diskusija vajag rīkot uh, uz faktu pamata, nevis eh, uz eh, mītiem. Un eh, tā būtu arī jānotiek visām diskusijām gan nozars forumos, gan citur. Un par to, kad pārska, arī pārskatot norādījumus enerģijas sektoriem, mēs ņemam vērā faktus, kas ir mūsu rīcībā. Hibners kundzei, kāpēc mēs neatsaucām priekšlikumu. Pirmkārt, tātad eh, parlaments ir viena no divām institūcijām, kam ir jāsagatavo atzinums, un mēs uz to brīdi nezinājām, kāda ir padomas nostāja. Un ir aicinājums balsot ja būtu aicinājums vēlreiz balsot plenārsēdē, nu, parlaments negribētu redzēt šo balsojumu. Nu, jautājums ir, kāpēc komisijai būtu jāatsauc savus priekšlikums, jo uh, komisija gatavo priekšlikumus un veido politiku un cenšas panākt, lai tā tiktu ieviesta. Tad bija jautājums par eh, zaļajām darba vietām. Klāsa kundze jautāja par ilgtspējas kritērijiem. Ilgtspējas kritēriji ir eh, vienādi pielietojami arī importam. Tātad nav nekādas diskriminācijas starp Eiropas uzņēmumiem un pārējiem. Un ir arī pētījums, eh, ka ir ņemta vērā visi zinātniskie dati, kāda ir mūsu rīcībā. Tā tad nav nekādu, nav nekādas diskriminācijas Eiropas uzņēmumiem attiecībā pret pārējiem. Tad tālāk es atbildēšu dāniski. Um, viņi, ka visi uh, klausās, ko mēs darām, lai gan viņiem nav īsti saprotams, ko mēs darām. Tātad pārējās pasaules valstis, uh, korejieši, amerikāņi un citi, kas uh, plāno emisiju tirdzniecības schēmas vai ir pieņēmuši, um, viņi arī skatās, ko mēs darām. Par lēmumu pieņemšanu balsojumā uh, komisija nekontrolē lēmumu pieņemšanu padomē, tad, tad nu, šis jautājums būs jāuzdod kādam citam par šiem diviem grādiem bija pagājušajā nedēļā pētījums, kurš lika domāt, ka tagad laika ir daudz vairāk, varbūt nav tik slikti, kā mēs domājām. Es piedalījos eh, konferencē pirmdien Berlīnē, kur profesors Šelenhubers arī piedalījās, un viņam jautāja preses konferencē, vai mēs tagad varam atslāpt. Un eh, viņš paskaidroja, nu, ka cilvēkam ir tāda īpašība, nu ja pasaka neuztraucies, nu tad cilvēks, to, cilvēks vienmēr notic. Bet ja tūkstoši speciālisti pasaka, ka ir problēma, nu tad mēs gaidām tūkstoši pirmo, varbūt tas pateiks, ka problēmas tomēr nav. Un uh, profesors paskaidrojušos jaunos faktus, tātad tur ir runa par uh, CO2 uzņemšanas jaudu, bet uh, nu, tas ir krīzes signāls, tad nav pamata uh, atslābt tagad. Un ja vairāk CO2 var uzņemt tādā veidā, tad tas nozīmē, ka tagad mums ir iespēja uh, panākt, uh, ka mēs iekļaujamies šajā divu grādu kritērijā, bet tas nenozīmē, ka mēs tagad varam ne par ko neuztraukties. Neaizmirstiet, ka ir tikai trīs ar pus gadi pagājuši kopš pasaules līderi nolēma, ka viņi grib ievērot šo rādītāju. Tas ir viens no jautājumiem, kas ir lēmts eh, augstākajā līmenī par klimātu. Un nekas nav mainījies, jo projām šī apņemšanās ir nopietna Un arī starptautiskos fórumos, kad daži saka, nu, varbūt mēs varam e, atlikt nedaudz šo mērķi, varbūt, ka ne divi grādi, varbūt, ka tas nav tik svarīgi. Nu, tas ir tieši tāpat kā ekonomikā. Ir mērķi, un ja tie ir noteikti, tad arī tie ir jāievēro īpaši, ja tie ir noteikti pēdējā laikā. Un es domāju, ka Eh, startautiskie lēmumi par diviem grādiem, tas ir viens. Eh, bet ja mēs apskatām Eiropas ekonomikas analīzi, tad ir arī daudz labu iemeslu, kāpēc pat neskatoties uz to, ko mūsu konkurenti dara, un viņi dara vairāk nekā mēs reizēm domājam, neskatoties eh, pat uz to, pat ja viņi neko nedarītu, Eiropai ir jābūt energoefektīvākai. efektīvākai un mazāk atkarīgai no fosilām degvielām, un ir daudz veidi, kā mēs to varam izdarīt. Un būtu muļķīgi to tagad nedarīt un arī neievērot šos mērķus. Paldies Konijai Hedegārdei, mūsu klimata komisārei. Paldies par jūsu aktīvo iesaisti. Jūs vienmēr domājat par nākotni, piedāvājat dažādas risinājumus. Uh, un e, nemēģinat izvairīties no jautājumiem un saucat lietas īstajos vārdos. Ja runājam par klimata politiku, varētu teikt tā, ka gars ir ļoti aktīvs, bet miesa ir par vāju, kā mēs sakām vācu valodā, un mums vajadzētu parūpēties, lai šī vājā miesa arī beidzot sakustētos, lai mēs pārlektu paši e, savai augstu noliktajai latiņai. Nu, cik augstu mēs uzliksim, es ceru, ka parlaments savu latiņu būs e, nolicis pietiekam augstu. Mums ir jābūt ambicioziem un finanšu krīzes apstākļos, protams, nevienmēr klimatu politiku ir e, iespējams piekopts pietiekam aktīvi, bet tas ir ļoti būtisks temats. Mēs nedrīkstam uh, Uh, pārāk vilcināties, jo varbūt tad, ja mēs pārāk ilgi vilcināsimies un mēģināsim saņemties tikai finiša spurtā, nu tad mums būs jāskrien tik ātri, ka tas būs gandrīz neiespējami. Es esmu pateicīgs visiem, kas piedalījās šajās sēdēs, un es ceru, ka emisiju ieturēšana vainagosies ar panākumiem. Paldies! Un mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos.